Witam Państwa. Dāmas un kungi, mums ir jāsāk šīs dienas sanāksme. Vai visiem ir līdz balsošanas kartiņas? Un kā pirmais punkts. Uh, Mums ir eh, atzinuma projekts par priekšlikumu padomus lēmumu par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Čīles Republiku par bioloģisko produktu tirdzniecību. Atzinuma autore ir deputāte Agilēra, atbildīgā komiteja ir Int komiteja. Un es gribētu lūgt Eh, atzinuma autori iepazīstinātu mūs ar šī atzinuma būtību. Lūdzu, vārds jums. Brevemente, buenos días a todos. Labrīt visiem! Jūs eh, visi būsiet dzirdējuši, ka mēs varam tikai pateikt eh, jā vai nē, proti dot piekrišanu vai noraidīt šo priekšlikumu. Es esmu referente un eh, priekšlikums tāds, kāds tas ir patreizajā tekstā, priekšlikums par lauksaimniecību un saistībā ar pārtiks ķēdes jautājumiem mums ir jāprasa lielāka atbildība. Šobrīd mēs kā parlamenta komiteja neko daudz iebilst vai pateikt nevaram, bet vienkārši akceptēt vai noraidīt šo priekšlikumu man šķiet, ka tas ir apkaunojoši. Es ceru, ka nākotnē ka nākotnē tiešām lauksaimniecības komiteja varēs dot lielāku ieguldījumu Eiropas Savienības likumdošanas un ne tikai aktu sagatavošanā. Mums ir nepieciešama lielāka atbildība. Tātad, eh, vai mēs pasakam jā šim līgumam vai nē, tas būs atkarīgs no mums, bet eh, strādāt ar lauksaimniecības jautājumiem nav viegli, tas vienmēr izraisa gan emocijas, gan dažādu politisku stīvēšanos. Es domāju, ka mums ir jādod sava piekrišana šim līgumam. Tomēr domāju, ka e, mūsu komitejai ir jāiesaistās daudz vairāk e, šo jautājumu izvērtīšanā. Šobrīd tad vairāk arī neko neteikšu, bet e, prieksēdētāju konferencē, kur es aizvietoju vienu savu kolēģi, arī es to teicu. Paldies! Lielas paldies par šo paskaidrojumu. Priekšsēdētāja konferencē šis jautājums tika skatīts, bet es saprotu, ka tas tiks noformulēts arī rakstiski, bet tagad eh, es eh, gribētu varbūt uh, te, teikt, ka patreiz tiek strādāts par, eh, pie, pie kompetenču pareizās eh, sadalīšanas un procedūras, un tad eh, varbūt varētu sekretariātam lūgt sagatavot šo jautājumu uz priekšstādāju konferenci. Un tagad pāriesim pie balsošanas. Mums ir divi grozījumi, tie ir identiski, un par tiem Mēs tādēļ balsosim paceļot rokas, tātad kurš ir par pirmo un otro grozījumiem. Kurš par? Pret? Noraidīts. Tādējādi varam pāriet pie balsošanas par visu atzinumu, atzinuma projektu kopā. Personālais balsojums sākam balsot. Zagusovaliśmy, mamy. Tad visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Tātad par ir nobalsojuši 29 pret 3 atturējās 1. Atzinums ir eh, pieņēmts, pateicos atzinuma autorei. Un tādējādi varam pāriet pie nākamā punkta mūsu darba kārtībā. Tas ir atzinuma projekts par priekšlikumu Eiropas parlamentu un padomas direktīvu, ar ko groz direktīvu par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu un mutagēnu iedarbību darbā. Uh, dodu vārdu desekungām, kurš ir autors. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, mums uh, šodien ir jāpiemina dabas katastrofa Portugālē un tās upuri. Un mums vajadzētu godināt bojo, bojā gājušo piemiņu mūsu lauksaimniecības komitejas sēdē. E, bardzo dobra propozycja. Es domāju, tas ir ļoti labs priekšlikums. E, minūte klusuma lūdzu piemiņu, bojā gājušo piemiņai. Bardzo dziękuję. Paldies. Punkt, vecame do punktu. Tātad atgriežamies pie septītā darba kārtības punkta par um, darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu ied, vielu iedarbību darbā. Un atzinuma autors ir uh, deputāts Bovē atbildīgā komiteja ir Emplu komiteja, un pārtikas um, nozarē strādājošie tiek pakļauti uh, īpašu vielu ietekmei, kas varētu novest arī pie profesionālām saslimšanām. Un mūsu uh, komitejas uh, Viena no kompetencēm ir aizsargāt darba ņēmēju veselību un drošību. Un tiek ierosināts sagatavot atzinumu par likumdošanas priekšlikumu, uh, ko attiecīgi pieņēma atbildīgā komiteja. To atbalstīja zaļo grupa un ziņojuma autors arī ir no šīs grupas, un tādēļ dodu vārdu tagad atzinumu autoram, lūdzu. Oui, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir atzinums attiecas uz piecām ķimiskām vielām Tātad šeit ir runa par minerālu eļām vai e, izlietotām e, motoru eļām. Tātad tas neatiec uz visiem ķīmiskiem e, produktiem. Šeit ir runa par uh, kancerogēniem, mutagēniem produktiem. Tātad ziņojums iet pareizā virzienā, bet es tik domāju, vai jūs nedzirdat tulkojumu? Tūk, Vai ir problēma ar tulkojumu no franču valodas, vaicā priekšsēdētājs? Labi, tad varbūt eh, lūksim deputātu sākt vēlreiz. Please, continue. Jūs vēlat, nu labi, es sākšu vēl, tad vēlreiz. Šis atzinums runā par pieciem konkrētiem produktiem. Tās ir minerāli eļas un motoreļas tas iekļaujas plašākā sistēmā. Šis ir ļoti precīzs atzinums, bet uh, balstoties uz šo ziņojumu, un uh, tādēļ arī lauksaimniecības komiteja ir jāstrādā pie šā jautājuma, tātad mums ir iespējams uzlabot komisijas darbu. Uh, tagad pamatpunkti. Šobrīd uh, vēzis ir pirmais eh, nāves eh, cēlonis strādājošiem, proti 53% gadījumu tā tas ir otrkārt. Likumdošanā parād, jāparād stingrākā aizsardzība, tas arī šī ziņojuma mērķis, un mēs savā atzinumā ierosinām iekļaut. Uh, eh, 28 dalību valstīs noteikti viszemākos sliekšņus. Un šeit ir 28 valstu saraksts pievienots ar pasākumiem, kas ir spēkā attiecībā uz šiem produktiem, un mēs katrā gadījumā ierosinām noteikti viszemāko slieksni, lai nodrošinātu labāko aizsardzību strādājošiem. Trešais elements mēs šajā dzinumā esam iekļāvuši, jo tas neparādās uh, priekšlikumā, komisijas priekšlikumā. Tātad iekļaujam lauksaimniekus, kuri mm, nav uh, ņemti vērā. Lauksaimnieki mm, arī ir strādājošie tomēr, bet uz viņiem netiek attiecināt šīs normas, un tādēļ mums ir lauksaimnieki jāsargā tāpat kā tie, kas strādā algotu darbu. Un uh, mēs arī atzinumā norādām, ka Eiropas komisija ir uh, labi uh, pastrādājusi, jo ir ņemti uh, vērā starptautisko komisiju un starptautisko institūciju atzinumu šai jomā, piemēram, Pasaules veselības organizācijas viedoklis. Un mēs uzskatām, ka tas ir solis pareizā virzienā, bet mums ir uh, daži punkti jākoriģē, lai šis um, priekšlikums būtu vēl labāks. Paldies! Godātie deputāti, sāksim diskusijas un uz, kā pirmo uzklausīsim deputātu Andriju Lūdzu. Oui, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos norādīt, ka pilnībā atbalstu jo Jose Bovē sagatavoto uh, atzinumu, tātad paplašināt uh, direktīvas aptvērumā uh, iekļautās strādājošo kategorijas un ir uh, noskaidrota cēloņa sakarība starp uh, Uh, darbu ar šiem ķīmiskiem produktiem un vēzi. Un mēs to nevaram neņemt vērā. Tādēļ ir lauksaimnieki un viņu tuvinieki jāiekļaut direktīvas aptvērumā. Un es uh, domāju, ka būtu arī ļoti labi, jo šis ir tāds sensitīvs jautājums, tāpat kāds bija glifozāta gadījumā, tad, lai komisija mums sniedz paskaidrojums, precizējums par kritērijiem, kas ir izmantota lai noskaidrotu, kura ķīmiskās vielas ir kancerogēnas, kā izvērtēt ekspozīcijas riskus un tāpat būtu nebežama īpaša pieeja attiecībā uz pesticīdiem un kā tiek klasificēti kancerogēnie. Uh, Uh, produkti, jo bija strīd, strīdīgs jautājums par glifozātu, un arī nezinātnieki vien, vienmēr ir vienisprātis, un tādēļ mums ir, uh, kā likumdevējiem, dažkārt grūti pieņemt lēmumus, bet šeit ir uh, runa par cilvēka veselību, un mēs nevaram palikt vienaldzīgi, un mēs gaidām no komisijas skaidras atbildes un caurskatāmību, jo šie jautājumi kļūst ar vien vairāk sensitīvi, un arī sabiedrība arvien vairāk pievērš uzmanību šiem jautājumiem, un mēs eh, vēlamies, eh, lai eh, patērētāju lauksamnieku intereses būtu ņemtas vērā, un tas ir arī mūsu komitejas uzdevums. Paldies! Paldies! Un tagad dodu vārdu Jizeku kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos arī autoram Žozebo V. Viņš uh, pareizi norādīja, ka vēzis ir uh, visbiežākais nāvis iemesls strādājošiem bet tomēr ir uh, zināmas šaubas par uh, to, kad politiķi sāk noteikt maksimās pieļaujamās vērtības, ir tīpaši, ja tas neietilps šīs komitejas kompetencē. Dalību valstīs ir atšķirīgas uh, sistēmas, ko nav iespējams tik viegli salīdzināt. Galvenais ir garantēt aizsardzības uh, uh līmeni. Uh, un šīm uh, šīs robežvērtības arī nevar būt nulles līmenī, tas mums jāatzīst. Tāpat ir jāizvērtē arī ietekme šādiem lēmumiem. Uh, atzinuma autora priekšlikumā ir runa par uh, trikloru etilēnu, un šeit ir dažādi, šeit ir uh, atbildīgās uh, zinātnieku komitejas un strādājošie uh, arotbiedrību komitejas piedāvāt uh, noteiktu līmeni, bet zinātnieki uzskata, ka zem šīs, zem, zem šīs liekšņa nekāds apdraudējums nav. Tātad 4,7 mg, bet tiek piedāvāts 3,3 mg un es neuzskatu, ka šāda, šādi grozījumi atbilst labas likumdošanas uh, principiem. Tālāk šeit konkrēti ir arī pieminēti augu aizsardzības līdzekļi, bet šeit ir arī vielas, kas netiek izmantotas augu aizsardzībai. Un 2009 Eh, gada dokumentā ir eh, arī norādīts, ka kancerogēni vai mutagēni augu aizsardzības līdzekļi nav pieļaujami Eiropas Savienības tirgu, ka tos nedrīkst izmantot. Un eh, līdz ar to es esmu arī runājis ar a, Vācijas lauksaimnieku pārstāvjiem, un viņi nekonstatē nekādu ekspozīciju attiecībā uz šādām vielām. Uh, Eh, ādas vēzis ir lielākais uh, ienaidnieks lauksaimniekiem, un galvenais ienaidnieks tajā gadījumā ir saules gaisma. Un ādas vēža audzē, eh, ārstēšana kat, Eiropā katru gadu izmaksā vairāk nekā 500 miljoni eiro. Un ir jādomā par aizsardzības metožu plašāku izmantošanu. Un es gribu uh, jā, informēt, ka šodien 13. ASP ēkā tiks atklāta izstāde un divu dienu laikā visi par eh, velti varēs veikt pārbaudas attiecībā uz ādas vēzi. Un es domāju, ka mums nopietni ir jārūpējas par savu veselību un mums, mēs nedrīkstam aizmirst par to, ka ādas vēzis īpaši apdraud lauksaimniekus. Un es ceru, ka mums izdosies konstruktīvā gaisotnē vienoties ar autoru par saprātīgiem kompromisiem. Paldies! Kādenbachs kundze lūdzu. Jā, Enhēts. Paldies! Mēs jau tātad, kā iepriekšējais runātājs norādīja, uh, līdz 60 uh, līdz 100 tūkstoši uh, nā, nāves gadījumu vēža dēļ ir saistīti strādājošiem ar ķīmisku vielu izmantošanu. Un uh, Tādēļ ierosinātais piecas uh, robežu vērtības uh, ķīmiskām vielām ir uh, apsveicami uh, runājot par strādājošo aizsardzību un šīs saistošie lielumi ir vērsti uz minimālā aizsardzības līmeņa nodrošināšanu. 2000 16. gadā ir 12 vielām paredzēts šādas robežvērtības un līdz 2020. gadam tādus būs jau 50 vielām noteikts. Tātad tas iznāk, ka mēs vēl esam, nesam sasnieguši izvirzīto mērķi 20 piecas vielas noteik, eh, vielām noteikti robežu vērtības. Tas nozīmē, ka mums ir jāpātrina darba temps. Šeit ir runa nevis par birokrātiju, bet par cilvēka veselības aizsardzību un dzīves kvalitātes nodrošināšanu. Mm, runājot par apsvērumiem, ir eh, svarīgi noteikts formulējums iekļaut arī uh, Uh, likumdošanas daļā šim dokumentam esam sagatavojuši atbilstošus grozījumus, pateicamies autoram par atzinumu. Uh, š, nu, runājot par konkrētām vielām, tātad trihloretilens. Es piekrītu um, atzinuma autoram, ka ir jābūt uh, citam uh, slieksnim šeit, citai robežvērtībai un, un eh, būtu noteikti ir eh, pieejami eh, pētījumi gan Austrijā, gan Vācijā, kas palīdzētu mums vienoties par šo robežu vērtību. Un uh, Dažkārt arī ir uh, ievērojams uh, laiks pagājis starp ekspozīciju un uh, slimības sākumu 25-30 gadi un trihloretilēns tiek ir pastāv aizdoms, ka tas varētu izraisīt nieru saslimšanas. Un ir Tādēļ jāparedz uh, drošas lietošanas robežu vērtības un ir jāņem vērā kaitīgā ietekme, kas arī nav saistīta ar kancerogēnu darbību, un tādēļ ir jāparedz pēc iespējas uh, zemas robežu vērtības un ir tiešām uh, nepieciešams, lai 7. priekšlikumā komisija paredzētu arī šādām vielām robežu vērtības. Un uh, piekrītu arī uh, kolēģim par to, ka lauksaimnieki ir jāaizsargā tādā pašā mērā, kā arī tie, kas strādā algotu uh, darbu uh, attiecībā uz šīm minerālielām eļu, uh, motoreļām un arī uh, jādomā par saules ietekmi un iespējām nodrošināt atbilstošu aizsardzības līmeni, un mēs arī sagatavosim atbilstošus grozījumus. Man ir vēl viens vispārīgs jautājums kolēģim uh, Bovē. Kādēļ šeit ir, uh, ru, jūs runājat par uh, šo aptvērumu? un kādēļ nav iekļautas vēl citas strādājošu kategorijas tādā, tādējādi, jo tas attiecas tad uz visiem. Godātie kolēģi, lūdzu, jūs nerunāt ilgāk nekā bija atļautais laiks atzinuma autorā. Un, at, lai varētu šajā diskusijā piedalīties arī citi, tad dodu iespēju izteikties pusotra minūte. Agņū kungs, es saprotu, ka ir problēma ar franču, val, tu, ar tulkojumu franču valodā. Ok, būtu žēl apvolčīt mikrofonu. Kādam noteikti vajadzētu izslēgt mikrofonu, lai uh, franču valodas tulkojums varētu izskanēt ēterā. Labi, tad dodu vārdu Agņū kungam. Thank you. Paldies! Es eh, domāju, ka Džozē eh, Bavē ir jābūt uzmanīgam, ko viņš vēlas. Ja viņš vēlas samazināt ekspozīciju, eh, ka, kam tiek papļauti lauksaimnieki kancerogēnajām vielām, jo šī te mašīna eļa, eļa kas ir kancerogēna, tad uh, Kofeīns ir būtiskākais kancerogēns un eh, tā tad daudzi citi e, gaļas pārstrādes produkti un arī alkohols ir kancerogēns. Tā tad, ja jūs vēlaties eh, aizliegt visu, tad jūs lauksaimniekiem atņemsiet jau kādu prieku dzīvē. Bet, e, <clears throat> jums jau tad nav jābūt obligāti lauksaimniekam, un jūs arī saņemat līdzīgu ekspozīciju. Ja mēs skatāmies uz e, e, briesmām, kam tiek pakļaut lauksaimnieki, un tad e, vismaz mūsu valstī vislielākā, vislielāk, lielākie draudi ir saistīti ar eh, mašīnu, mm, mašīnu remontēšanu, ar noslīkšanu, ar to, ka lauksaimniekam var uzbrukt eh, niknas būles, ar to, ka viņi var saņemt elektrošoku, tātad eh, karcenogēnās vielas nāves izraisītāja sarakstā ir ļoti tālu saraksta apakšā, tāpēc lūdzu nepārspīlēs. Dziękuję. Zgadzam. Lielas paldies! Es piekrītu, ka visus riskus vajag ierobežot. Un tagad dodu vārdu Kaputo kungam. Pusotra minūte, lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, prieksēdētāja kungs. Arī es vēlētos pateikties eh, Bavē kungam par viņa sagatavoto atzinumu. Pilnībā piekrītu visiem viņa apgalvojumiem. Ļoti laba sadarbība, tātad, jā, runājot par lauksaimniekiem un uh, riskiem, kuriem lauksaimnieki tiek pakļauti, par dažādiem. Man Agri... nav vairs mikrofona runātājiem, ak ir atkal. Tātad eh, lauksaimniecībā strādājošie tiek pakļauti dažādu ķīmisku vielu ietekmei un saskarsme ar ādu, tas ir lielākais risks, piemēram, eh, ja izlīst kāds šķidrums, kas rada ķīmisku ietekmi. Uh, Pie tam eh, dažādie sliekšņi atšķiras no dalību valstu uz dalību valsti. Un šie pieci ķīmiskie produkti, par kuriem mēs šodien runājam, ja mēs pieņemsim eh, tās eh, vērtības, kādas jūs piedāvājat, piemēram, Dānijā un um, Vācijā, ir jau paraugu praksē iestrādāti samērā augsti līmeņi, bet šajās direktīvās kurās e, runa iet par Eiropas līmeņa aizsardzības e, piedāvāšanu. Tāpēc e, tiešām ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs iekļautu arī valstīs jau spēkā esošo likumdošanu, un pie tā mēs strādāsim. Dorfman. Dorfman kungs nākamais lūdzu. Dorfman, sorry. Thank you. <clears throat> tak for him, tak for. Paldies, prieksēdētāji kungs un paldies par šīm interesantajām debatēm. Ļoti svarīgi, ka mēs e, kaut ko panākam, jo lauksaimniecībā strādā ārkārtīgi daudzi. Un e, iespējams, ka mums ir jāsaprot, ka ir e, kombinēts, kombinēta ietekme, un mēs nevaram tā konkrēti norādīt ar pirkstu, kurš ir vainīgais, kurš ir melnais vēlms. Uh, Ir, protams, ļoti nopietni, ka mēs eh, uz šo jautājumu skatāmies ļoti nopietni. Tas ir jāizvērtē. Katrā ziņā eh, es, pārstāvot Dāniju, vēlētos pateikt, ka darba vide ir lielākais, darba nosacījumi ir lielākais draus, ja jūs vēlaties. Bet, uh, Tas, ka lauksaimnieks strādā saulē un putekļos, arī var būt viens no iemesliem, kas ilglaicīgi var būt kancerogēnas dabas. Tāpēc, piemēram, um, um piemēram, uzliekot uh, šķūnim jumtu, arī šajā jumta konstrukcijā un materiālā var būt kancerogēnas vielas. Es domāju, ka e, darba instrumenti, piemēram, laukus apsmidzinot, piemēram, apsmidzināmā viela, kāda tika pārdota Dānijā pirms pieciem gadiem, šo ir pilnīgi eh, adekvāta. Un, e, Šobrīd arī izsmidzinātājiem ir tāda pati tehniskā apkope kā mašīnām. Un tas viss ir saistīts ar lauksaimnieku darba vidi, un, manuprāt, ir svarīgi par to runāt. Svarīgi par to runāt arī mums, strādājot pie šā atzinuma, un būsim konstruktīvi. Činkuja, pan posūtenano. Denano kungs. Merci, monsieur le président. Oui, effectivement. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, debatas ir interesantas un es uzskatu, ka mums Eiropas parlamentam ir pienākums pirmkārt aizsargāt patērētājus, bet arī aizsargāt tos, kas uh, nodrošina dažādas izstrādājumus uh, patērētājiem, tā izskaitā tātad aizsargāt lauksaimniekus pie vīna kopjiem, augļu audzētājiem. Šī situācija ir negatīva gan šiem lauksaimniekiem, gan ģimenēm, gan videi. Protams, nevajag uzreiz pārsteigties, bet ir jāveic piesardzības pasākumi, un Žozē Bovē to ierosina savā atzinumā un Eiropas uh, ierosina noteikti Eiropas maksimālās, līmeni maksimālās pieļaujamās vērtības noteiktām ķimiskām vielām. Bet tas nozīmē, ka ir jāturpina lauksaimnieciskā ražošana, bet tādos apstākļos, lai tā, tas būtu par labu, bū, nāktu par labu gan lauksaimniekiem, gan patērētēm. Tātad šeit ir runa ne tikai par trihloru etilēnu, bet arī par benzēniem, kam ir kancerogēna ietekme. Nu, Aņokungam gribu teikt, protams, ja lauksaimnieks dzer par daudz, tad viņš uh, Eh, ir reibuma stāvoklī un uzņemas dažāda veida risku, bet mums ir arī jāapzinās, ka kancerogēnas vielas darbojas ilgtermiņā un jāveic visi atbilstošie drosības pasākumi. Bīlers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu izteikties mūsu ēnu referentes vārdā mēs uh, izlasījuši esam un iepazinušies ar uh, šo priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka ir labi, ka tiek iekļauti lauksaimnieki. Manuprāt, arī mājasaimniecība iekļautai pašā uh, jomā. Tātad mēs varam pasargāt miljoniem cilvēku uh, pret uh, saslimšanu ar vēzi. Jā, vēl notiks aktīva diskusija diskusija uh, par šīm robežvērtībām. Mēs zinām, ka Vācija no 2018. gada grib noteikt trihloru etilēnam 3,3 mg slieksni, bet uh, ir lielas domstarp starpības vēl starp citām dalību valstīm, bet es domāju, ka pēc iespējas zemāks robežu vērtības ir svarīgas arī vides aizsardzībai. Un Eh, tas, ka tiks eh, izvērtētas tagad šīs eh, robežvērtības, arī būs solis pareizā virzienā, ja tās tiks pazeminātas. Tālāk runājot par augu aizsardzības līdzekļu iekļaušanu, kas ir būtībā izslēgti no aptvēruma un kas vispār nebūtu izmantojami, kā to uh, norādīja Gizekas kungs. Nu, mēs vēl detalizēti ar to iepazīsimies un izvērtēsim, bet šos trīs kriterijus mēs varam atbalstīt. Paldies! Budas kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Ir ļoti svarīgi, lai mēs diskutētu par darba ņēmēju aizsardzību un paplašinātu šo aizsardzību pret ne tikai pret kancerogēnām vielām, bet arī jebkurām citām vielām, kuru lietošana vai saskar ar kurām varētu novest eh, pie nevēlamām eh, veselībai sekām. Tāpat ir jādomā par skrīningu mehānismiem. Uh, Eh, vēža skrīninga mehānismiem lauksaimniekiem, jo ļoti bieži laukstrādnieki um, dzīvo un darbojas attālos reģionos, kur piekļuva medicīniskai aprūpei nav pietiekami efektīva. Paldies! Pani poseł Agu... Aguilera Skons, lūdzu. Gracias, presidente. Si yo únicamente... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties atzinuma autorām, un es piekrītu, ka ne tikai lauksaimniecībā strādājošie, bet jebkuri citi cilvēki, kur strādā ar fitosanitārijas produktiem, būtu labāk jāaizsargā pret dažādiem riska faktoriem. Patreiz spēkā ir direktīva, kas attiecas uz lauksaimniekiem, kuri ir profesionāli lauksaimnieki. Un ir paredzēts, ka viņiem ir nepieciešams saņemt certifikātu darbībām ar eh, šādām kancerogēnām un mutagēnām vielām. Tas nozīmē, ka viņi ir arī saņēmuši atbilstošo apmācību. Bet es domāju, ka mums būtu jāpadomā arī par citiem darba ņēmējiem lai arī viņiem būtu pienācīgā aizsardzība. Tā kā varbūt mums ir jāskatās plašāk nekā to ierosina Bovēkungs. Tātad ne tikai profesionāli lauksaimnieki, bet e, jebkuri cilvēki, kuri lauksaimniecībā darbojoties saskars ar šādām vielām lai um, mēs varētu sniegt apmācību visiem cilvēkiem, kuri nonāk saskarē ar minētajiem uh, produktiem. Un es esmu gatava sadarboties ar Bovēkungu, lai sagatavotu tālākus priekšlikumus. Paldies, tālāk Flalagenkungs. Thank you very much. Um... Paldies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, piekrītu referenta teiktajam. Es piekrītu tam, ka Mums eh, vajag aizsargāt eh, lauksaimniekus, bet eh, mans jautājums, kāpēc nerunāt arī par citiem strādājošajiem? Aņūkungs jau teica, ka viss, ko Aņūkungs pieminēja, var izraisīt kā vēzi, tā arī ļoti um, lielu prieka sajūtu. Tie ir endorfīni, kas uh, tiek izstrād, kas te izstrādājas organismā, un tomēr es nedomāju, ka tā ir liela bauda, ja kādam ir vēzis. Tā tad <clears throat> es uzskatu lauksaimniekiem vairāk domājot par savu veselību, tomēr vajadzētu tad uzmanīgāk izmantot ķīmiskās ķimikālijas. Par glufozātu mēs jau arī runājām, un kas tad ir bīstams, ko mēs definējam kā bīstam un ko nē. EFS pārstāvi mums eh, daudz un dikti skaidroja, kas tad ir bīstams, un man skaidrs eh, kļuva viens. Mēs eh, mums vienmēr būs sasietas rokas, ja mums nebūs neatkarīgas ekspertīzes par daudzām no šīm ķimikālijām, jo nauda šeit spēlē ārkārtīgi lielu lomu. Uh, uzņēmumi, ražotāji, kas ražo šīs ķimikālijas, ir ieguldījuši miljārdus, bet eh, nav jau šaubu par to, ka mums ir jāmēģina noskaidrot, kas tad ir bīstams cilvēku veselībai un dzīvībai un kas nē. Jautājums ir, kā mēs to panāksim. Hausling kungs. Pateicos sirsnīgi kolēģim Žozē Bovē, bet Gizē kungam gribu teikt, ka ne visai uh, eh, saprotu, ko viņš īsti te gribēja teikt uh, par šīm politiskām diskusijām. Nu, Vācijā šīs eh, vērtības ir atšķirīgs ne tā citās valstīs, bet tieši Vācija 2018. gadā ievies šo robežu vērtību triho, trihloru etilēnam. Nu, nav iedomājums, kādēļ uh, var pastāvēt šādas atšķirīgas uh, robežu vērtības. Nu, es. Uh, nu, ir uh, profesionālās apvienības, kuras apgalvo, ka pesticīdiem nav kancerogēnas uh, ietekmes, nu to ir grūti saprast, bet es uzskatu, ka mums ir uh, jāaizsargā lauksaimniecībā strādājošie, nu, uh, tas ir kaut kas pilnīgi neiedomājams, ka var teikt, ka lauksaim, ka uh, pesticīdiem nav kancerogēnas ietekmes. Nu, es domāju, ka eh, mums ir eh, jāspēr solis uz priekšu. Paldies, lūdzu, Eiropas komisijas pārstāvi izteikties. Tad vārds Alsāna kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāju, labrīt, eh, jums visiem, godātie deputāti. Šīs debatas ir ļoti interesantas un daudz kas jau tika pateikts, bet varbūt īsumā atkārtošu priekšvēsturi, jo te mēs runājam par vēl vienu tiesisko pamatu, kas ir īpatnējs. Tātad e, šī likumdošana tiek sagatavot atbilstoši līguma 153. pantam, un tas attiecas tikai uz darba ņēmējiem tātad algotiem strādniekiem. Līdz ar to juridiski nav iespējams šīs normas attiecināt uz eh, citiem strādājošiem, um, kā to nodefinētu Nacionāla likumdošana vai Eiropas tiesa. Otrakārt, sociālo lietu jomā mēs nosakam minimālos standartus. Tas nozīmē, ka atbilstoši subsidiaritātes principam dalību valstis var pieņemt savas normas, un tas ir savādāk nekā iekšējā tirgus gadījumā. Tas nozīmē, ka, ja dalība valsts vēlas un var, tā var uzlabot vai, teiksim, pastiprināt prasības, bet mēs nosakām šo grīdu. Uh, Tālāk juridiski ir pienākums konsultēties ar sociālajiem partneriem, un sociālajie partneri var pat panākt īpašu vienošanos, apstiprināšanu, kas vēlāk eh, pārtop par likumiem. Tālāk likumdošana, kas pieņemta atbilstoši 153. panta kārtībai, ir paredzētas ne tikai konsultācijas ar sociālajiem partneriem, bet arī ar uh, darba veselības un drošības konsultatīvo komiteju, kas ir trīspusēja komiteja. Tajā piedalās visas dalību valstis, uh, galvenie darba devēji un galvenās arotbiedrības. Jo tad, kad uh, mēs risinām darba drošības un veselības jautājumus, ir nepieciešams iesaistīt visas ieinteresētās puses, lai šīs normas reāli varētu īstenot. Uh, Gatavojot šo priekšlikumu, mēs konsultējāmies ar vairākiem zinātniskiem avotiem, un tālāk tas tika apspriest šajā konsultatīvajā komitejā, un trīs iesaistītās puses uh, sagatavoja šīs robežvērtības. Komisija pēc tām pieņēma politisku lēmumu neizmainīt šīs robežvērtības, kas tika apstiprinātas trīspusējās diskusijās starp darba devējiem, arotbiedrībām un dalību valstīm. Mēs esam veikuši arī ietekmes novērtējumu, pārliecinoties, ka netiek radīti nevēlami efekti un ietekmes novērtējums ir apstiprinājis to, ka šādu nevēlam blakus efektu nebūs. Uh, Šis priekšlikums ir tikai daļa no veselas priekšlikumu rindas, eh, kas tika sagatavot jau pagājušajā gadā, šogad un arī tiks gatavot turpmākajos gados. Padomu pagājušajā nedēļā skatīja šo priekšlikumu un tā apstiprināja visas šīs robežvērtības kā tādas ar pavisam nelielām sīkām tehniskām izmaiņām. Es domāju, ka padome noteikti neatkāpsies no trīspusējā konsultatīvā komitejā panāktās vienošanās, jo tas varētu ietekmēt sarunas nākotnē ar sociālajiem pariem. Es nevēlos vairāk ilgāk kavēt jūsu laiku, priekšsēdētāji un godātie deputāti, bet man šķiet, ka bija jautājums par pesticīdiem tādā kontekstā, ka šie 1A kancerogēni nevar tikt klasificēti kā pesticīdi. Tie tiek automātiski izslēgt no pesticīdu sāraksta. Es saprotu, ka tātad tehniski tas bija tas punkts, bet diemžēl es neesmu eksperts šajā jomā, un līdz ar to es vairāk nekāds komentārs sniegt nevaru. Paldies priekšsēdētāji! Liels paldies, un tagad došu vārdu Bovēkungam, lūdzu. Oui, pas... Euh, Paldies. Es, uh, nu, neatgriezīšos pie visiem punktiem, bet viens punkts ir tāds, par ko tiešām uh, ir domstarpības, ko cilvēki nav sapratuši, tātad par trešo grozījumu par uh, strādājošiem izņemot uh, maisaimniecībā strādājošos. Tā nav mana direktīva, e, manas formulējums, tas ir e, ņēmts no atbilstīgās e, direktīvas, un to es citēju un pievienoju uh, definīciju, kas iekļauj uh, arī lauksaimnieku saskā ar 11.07.20. 2009. gada direktīvu, tātad tādējādi attiecinot šīs normas uz visiem lietotājiem. Es nezinu, kādēļ šie mājasaimniecībā strādājošie netiek iekļaut, kādēļ tas toreiz tā tika izlēmts, bet es uzskatu, ka nav pamats nekādai diskriminācijai. Es vienkārši pārņemu definīcijas no tiesību aktiem, kas ir spēkā un varbūt mums vajadzētu kopā ar uh, nodarbinātības komisēju pārskatīt šo, uh, manuprāt, tagad jau novecojušo uh, normu. Uh, pēc uzklausot komisijas uh, teikto, jā, iznāk tiešām, ka mums ir domstarpības. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi ir veselības aizsardzība, tādēļ ir jānosaka šīs robežvērtības un jāpasargā strādājošie darba vietās. Un ir valstis, valstis kur ir, ja mēs pārņemam šīs maksimāli pieļaujamās dēvas, tad tas Eh, ir pareizais risinājums. Eh, Austrija uzsāk šo iniciatīvu ar trihloru etilēnu, Vācija tagad tai seko, tas ir spēcīgs signāls, un es domāju, ka mums arī ir eh, jāpievienojas, lai nodrošinātu vienlīdzīgu aizsardzības līmeni gan, strād, gan algotu darbu strādājošiem, gan lauksaimniekiem pašiem. To, to es arī vēlējos panākt. Liels paldies! Grozījuma iesliekšanas termiņš ir, termiņš ir 26. jūnijas pulkstens viens pusdienā un atzinums paredzēts pieņemšanai oktobrī. Uh, Un jāsaka, ka šeit arī vajadzētu padomāt par šo vielu ražotāju lomu. Bet pāriesim pie astotā darba kārtības punkta, tas ir enerģētikas savienības pārvaldība. Un uh, Deputāts eh, Rode ir eh, šī atzinuma autors, sveicam viņu pie mums, viņš sen nav bijis pie mums. Šis atzinums ir sagatavots atbilstoši reglamenta 55. punktam, un tur ir divas atbildīgās komitejas - ITRE un ENVI. Un es domāju, ka mēs dosim eh, vārdu atzinuma autoram, lai iepazīstinātu mūs ar šī atzinuma būtību, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms eh, vēlējos pateikt, ka pēc desmit minūtēm man ir jāskrien uz jūra komiteju, kur ir paredzēts sākt balsošana, bet eh, Ulrika atbildēs uz visiem, Ulrika pierakstīs visus jūsu komentārus, un tad, jā, tā tad es pirms atvainojos. Bet tagad vēlētos uzteikt komisijas sagatavoto priekšlikumu, jo tas ir solis pareizajā virzienā. Komisija vēlas izveidot eh, koordinētu un vispārēju stratēģisko mērķu piemērošanu enerģētikas savienībai. Komisijas priekšlikumā tiek runāts par eh, um, pārvaldības savietošanu starp dalību valstīm un komisiju, lai izpildītu Eiropas Savienības mērķus. Tas ir ļoti svarīgi, tas ir ļoti aktuāli un tas tiešām ļaut šo jomu sakārtot. Par lauksaimniecības nozari runājot enerģetikas savienībā un saistošo mērķu īstenošanā. Tad eh, dalība valstis īstermiņa eh, stratēģijas samazinot emisijas un uzlabojot eh, atjaunīgo energoresursu izmantošanu lauksaimniecībā Tā tad ir vesela virkni likumdošanas aktu, kas atrunā šo aspektu. Trešais - noteikumu kopumu piemērošana enerģētikas jomā, kas attiecas uz lauksaimniecības nozari. Un ceturtais - individuālā energopatēriņa līmenis lauksaimniecībā. Esmu nācis klajā ar vairākiem galvenokārt tehniskas dabas grozējumiem, burtiski pamainot vā, tekstu redakciju. Piemēram, komisija runā par jaunīgajiem energoresursiem, bet domāju, ka ir jāizveido pilnīgi skaidras un nepārprotams vadlīnijas biodegvielai dalību valstīm. Nākamais. Ja komisija uzskata, ka dalību valsts pietiekami nepiestrādā pie tā, lai īstenotu dalību valstu energoplānā ierakstītos mērķus, tad komisijai ir jāpaģēra konkrēta prasība izpilda no dalību valstu puses. Šīm konkrētajām prasībām būtu jāaizstāja ieteikumu forma, uh, kas šobrīd tiek izmantota attiecīgajām dalību valstīm. Tātad e, ieteikuma forma bez saistībām neko lielu nepanāks, manuprāt. Un e, domāju, ka tas e, renacionalizācijas e, jomā arī neko nedos. Tas bija par grozījumiem. Tātad grozījuma iesniegšana ir 20. jūnijas un 30. augustā ir paredzēts balsojums komitejā. Paldies! Paldies! Un tagad De Castro kungam vārds. Paldies, prieksēdētāja kungs! Jā, enerģijas jautājums sakārtot ir ārkārtīgi svarīgi un ļoti, ļoti aktuāli. Tas ir jādara steidzami jo līdz 30. gadam izvirzītie enerģētikas mērķi, tas attiecas gan uz izmešiem, gan arī uz atjaunīgajiem energoresursiem, biomasas enerģija. Referenta nostāju atbalstu, to dara vairums deputē, deputāti un deputāti Mihēla Džufrīda, kas ir ēnu referente manā politiskajā grupā, uzskata, ka būtu jāuzsver vairāki momenti. Pirmām kārtām ir nepieciešama lielāka caurskatāmība saziņai starp dalību valstīm un komisiju. Tāpēc e, valstīm specifiskās rekomendācijas ir jāpublisko. Nākamais arī kritērijiem ir jātiek publiskotiem tiem, kurus komisija ir izvirzījusi dalību valstu atsevišķajiem plāniem. Par 13. pantu runājot. Komisija šajā pantā apgalvo, ka e, dalība valsts var pārskatīt savu plānu tikai tad, ja tā vēlas e, savus mērķus padarīt ambiciozākus. Doma jau ir pareiza, un tomēr šaubas paliek, vai tas dalību valstīm tiešām ļaus mainīt savu politiku, mainoties ārējiem apstākļiem. Pie tam šis moments arī var norādīt uz to, ka dalību valsts nevar atkāpties no saviem standartiem un līdz ar to nosaka ļoti, ļoti zemus standartus. Latiņa ir ļoti zemu. Zema. Tāpēc domāju, ka Eiropas Savienībai ir jāizvirz atjaunīgo energoresursu latiņa, bet kā tas darbosies, to vēl redzēsim. Visbeidzot, lauksaimniecība veltītais pielikums ir ļoti svarīgs. Nacionālie plāni parādās zem komisijas sadaļas, bet būsim uzmanīgi, jo vairāk no šiem jautājumiem pārklājas ar LUCF atjaunīgiem energoresursiem un citām enerģijas jomām. Tāpēc eh, grozījumi, kurus iesniegsim, ies šajā virzienā, tātad eh, harmonizācija, uh, kas parādās arī citu regulu tekstā. Vienlaicīgi lauksaimniecība jau spēlē ārkārtīgi nozīmīgu lomu, un tās pārvaldība arī ir būtiska. Kartiha kungs nākamais. Um, chair, Es piekrītu tam, ko De Castro kungs teica. Ir svarīgi pieminēt, ka dažādas direktīvas un regulas salikt kopā un izpildīt kopīgi ir ļoti svarīgs mērķis, ja mēs vēlamies vienkāršot. Bet eh, patiesībā, ja šis milzīgais varas pārbīde uz komisijas pusi, ja tas notiek šādā veidā, tad man tas personīgi nepatīk. Ir pagājuši divi gadi, kopš komisija nāca klajā ar ideju par enerģētikas savienības veidošanu, bet kas tad notiek? Šobrīd tiek runāts par politikām, bet eh, tas nāk tikai par labu lielajiem multinacionālajiem uzņēmumiem. Tas ir radījis ļoti lielu birokrātisko darbu veselā virknē eh, jomu. Sešas dalību valstis eh, ir iebildušas pret komisijas priekšlikumu atsaucoties uz subsidiaritātes principu. Dalību valstu, tātad nacionālo plānu sagatavošanā apgalvojot, ka ir eh, to nosaka dalību valstu līmenis. Tātad sešu dalību valstu parlamenti ir izvirzījuši prasību, ka nē, tā ir dalību valstu kompetence. Tas nozīmē, ka komisijas priekšlikums ir gājis pārāk tālu atbīdot malā dalību valstu atbildību enerģētikas jomā, jo enerģētikā enerģētikas nozarē spēlē ļoti spēcīgi spēlētāji, lielas zivis, un kā tas tiks pārvaldīts, ir atkarīgs no mums. Es ceru, ka kopā ar ēnu referentiem mums izdosies vienoties par ļoti labu tekstu, bet eh, mēs iesniegsim vairākus grozījumus uzsvarot tieši lauksaimnieku vēlmes un intereses. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Skotas kundze, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es e, ļoti priecājos, ka lauksaimniecības komiteja strādā pie enerģētikas jautājumiem, jo domāju, ka ir ļoti svarīgi savērt kopā lauksaimniecību un enerģētiku. Parīzes līgumā tika izvirzīti mērķi CO2 samazināšanai, bet galvenais uzsvers tika likts uz smago rūpniecību. Bet um, tas, ko panāks smagā rūpniecība, tad eh, neizdosies sasniegt šo divu grādu mērķi. Mums ir nepieciešams iesaistīt arī lauksaimniekus CO2 izmešu samazināšanā. Šajā jomā mēs esam spēruši jau būtisku uh, soli, sagatavojot gan biodegvielas direktīvu, gan arī atjaunīgo energoresursu direktīvu. Bet um, nevienmēr lauksaimnieku sniegums samazina CO2 izmešas. Es domāju, ka mūsu saiknē ar zemi un zemes apstrādātāju ieguldījums klimata izmaiņu apkarošanā ir būtisks. Tāpēc arī mūsu komitejas darbs ir ļoti svarīgs, energos solidaritāte un, piemēram, Eh, zemes gāzes izmantošana un eh, slānekļa gāze, kā tas šobrīd tiek izmantots ASV, mēs ne nedrīkstam tam paredzēt eh, lauksaimniecību zemju izmantošanu un mežu izciršanu. Mums ir nepieciešams nāk klajā ar pasākumiem, kas ļautu importēt degvielu tikai tad, ja tā ir lētāka nekā mēs to ražojam šeit. Mums ir nepieciešams samazināt energopatēriņu, mums ir nepieciešams eh, runāt par katra individuālā eh, tautsēmniecības nozars iet, eh, ietekmi, tajā skaitā arī lauksēmniecības nozara. Par dekarbonizāciju runājot un atjaunīgiem energoresursiem mums ir jāuzsver tas, cik ļoti svarīgi ir to sasniegt. Un visbeidzot par zinātni un pētniecību. Šajā jomā Mēs varam izpausties ļoti daudz, un tomēr jauno tehnoloģiju izmantošana klimata izmaiņu apkarošanā ir būtiska. Piekrītu atzinuma sagatavotāja idejai. Ļoti labs pamats. Viņš atgalvo, ka komisija runājot par atjaunīgiem energoresursiem tomēr nav vēl nākus klajā ar pilnīgi skaidrām vadlīnijām, un to referents vēlas. Ja mums neizdosies izpildīt klimata mērķus, tad mums būs jāķerās pie daudz spēcīgākiem instrumentiem. Es domāju, ka mums ir jāsāk darboties daudz agrāk, nevis jāgaida līdz brīdim, kad jau ir pilnīgi skaidrs, ka mērķus neizpildīsim. Tas, eh, ka dalību valstu atskaitīšanās sistēma ir svarīga, ir visiem skaidrs, bet, piemēram, preču cenas un zemes izmantošanas apjoms šobrīd dalību valstu atskaitīšanās sistēmas lielā mērā atšķirās. Esmu gatava diskutēt par to ar ēnu, ar ēnu referentiem. Paldies, referenti! Ja, dank, ich hätte nur noch... Paldies! Man būtu lūgums autoram iz izmantot šo iespēju, lai uh, nostādītu uh, visi centrāli lauksaimniekus Eiropā, tātad uh, biomasas ražošana, iespējas uzkrāt uh, CO2, nu, uh, kaut kas laikam ir nogājis greizi pat divas lietas. Nu, no tā brīža uh, kaut kas vairs nebija kare, pareizi, kad uh, tika uh, lauksaimnieki sāk ražot energoresursus un pietrūka izēvielu, un tad sāka ievest, uh, piemēram, palmu eļļu. Ei, Eiropā ir e, ļoti stingri uh, noteikumi, certifikācija un kaut kas nav kārtībā, jā, pēc tam mums šī biomasa ir jāieved no ārzemēm, kur šie noteikumi nav tik skaidri. Un otra lieta, mums daudzās lauku reģionos ir uh, iespēja enerģētiskā jomā kļūt neatkarīgiem. Mums ir gan meži, biogāzes iekārtas, bet tāpat laikā daudzās vietās joprojām tiek izmantota nafta un dabas gāze. Un man ir uh, nu, pastāv dažāda inerce un vecie uh, rituāli, kas pastāv un nav intereses attīstīt šo enerģiju enerģijas apriti, un tādēļ mums ir jāskatās uz to visu kā uz iespējām radīt, ražot ilgtspējīgā veidā, ražot biomasu un tiešām būtiski uh, cīnīties pret klimata pārmaiņām. Un nevajag to uh, visu kaut kā no, nobīdīt malā, kā tādus, nu, vienkārši uh, rūpju objektu, bet gan izmantot iespējas. Paldies! Thank you! Eņu kungs! Paldies! Lauksaimnieku galvenais uzdevums ir ražot pārtiku. Dažkārt var kā blakus produktu saražot arī enerģiju. Piemēram, cukurbietes pārstrādājot rūpnīcā no um, atkritumiem var saražot arī etanolu vai arī izmantot lobarībai. Nu, šeit arī var būt uh, tādā veidā zaudējumi. Tāpat ar graudiem Pirmkā, pirmais mērķis ir izmantot pārtikā, tad salmus var izmantot enerģijas ražošanai, bet tāpat laikā šo salmu tad pietrūks lauksaimniecībā un ir atkal iztrūkums. Un, nu, ja ir tiešām tādi reāli atkritumi, ko var pārstrādāt, tad tos var pārstrādāt, un tā tas ir manā reģionā. Bet, ja mēs tagad sākam uh, ražot um, audzēt kultūras tikai uh, enerģijas ražošanai, tad tas ir skandalozi, piemēram, attiecībā uz kukurūzu, uh, jo šie, šīs kultūras ir jāiesēja, jāno vāc pēc tam, un tam visam ir nepieciešams dīz, nepieciešama dīzeļdegviela, minerāla mēsli, kur ražošanai atkal ir nepieciešama nafta, pēc tam pesticīdi, pēc tam atkal uh, kombaini, kuri patērē lielā daudzumā dīzeli, pēc tam jāved vēl 30 jūdžu attālumā uz kaut kādu pārstrādes uzņēmumu, atkal tam nepieciešama degviela. Un, nu, tas viss ir skandalozi. Es pareizi saprotu, uh, Eh, ka eh, patiesībā mēs iztērējam šādu kultūru audzēšanai sešreiz vairāk enerģijas nekā beigās mēs iegūstam no šīm eh, kultūrām. Bet, nu, lauksaimnieki it kā, nu, nemaz negribētu šo izmantot šo, šīs kultūras, bet atkal zaļais lobijs ir iejaucies, ja tiktu izmantots ģenētiski modificēts kultūras glifosāts, tad arī uh, Uh, daudz uh, efektīvāk varētu būt lauksaimniecība, bet tā tas diemžēl nenotiek. Un tagad, uh, teiksim, šī pārtika tiek audzēta Latviņamerikā, izcirtot mūža mežus un nosūtīt e, uz Āfriku, kur pietrūks, nu kaut kas ir jādara, ja mēs tiešām gribam glābt planētu, tad ir jāaptur mūža mežu izciršana un jāaudzē pārtika mums. Paldies! Flanagan kungs. Mēs pastāvīgi dzirdām par to, ka ir maksimāli efektīvi jāizmanto zemē, maksimāli jāiegūst labums no katra hektāra. Nu, un ja jūs tiešām to gribat uh, izdarīt, tad uh, stādiet uh, stādīt kokus, lai pēc tam tos nocirst un uh, sadedzināt, iegūstot enerģiju, tas nav visefektīvākais rīcības veids. Bet tad varbūt uz šīs zemes izveidot um, saules baterijas, tad tas ir efektīvāk bet politiķi to šobrīd neatbalsta. Un kādēļ politiķi to neatbalsta? Politiķi nebalstās uz zinātnieku atzinumiem, bet gan uz jaunu reliģiju. Esmu investējuši šajā reģionā, man ir jāgūst labums no šīm investīcijām, bet tas ir vienkārši smieklīgi. Un es uh, savu laiku arī e, aicināju e, audzēt e, bio degvielas kultūras savā reģionā, bet es biju muļķis, es kļūdījos. Ja jūs iebraut iebraucat ar mašīnu grāvī, tad jūs nebraucat pāri grāvim laukā. Jums ir jāizvēlās cits maršruts, jābrauc atpakaļ uz ceļa. Uh, un mums ir e, jāņem e, vērā zinātnieku atzinumi, mums nevajag būt, e, nevajag pieturēties pie reliģijas, un varbūt tas būs arī finansiāli apsvērumu dēļ jādara. Paldies, tagad vārds dienā nokungam. Jā, patiešām klimata un enerģētikas jautājumi ir ļoti cieši saistīti. Un šajā kontekstā uh, dalību valstīm ir zināmas izvēles iespējas, kādus enerģijas avots izvēlēties. Eiropas pārvaldības sistēma uh, ļauj mums uh, strādāt pie tādas globālas enerģijas klimata pārmaiņu sistēmas. Mums ir nepieciešama stabilitāte. Es šobrīd strādāju pie otrās paaudzes bioloģiskās degvielas jautājuma, un ir tiesa, ka pirmās paudzes bio degviela prasīja tādas investīcijas, kas vēl nav atpelnījušās, un tā ir problēma. Tādēļ es domāju, ka mums būtu jādomā par regulējumu stabilitāti šai jomā. Paldies! Lūdzu, tagad došu vārdu Eiropas komisijas pārstāvim Pinto kundzē vārds lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Es atvainojos Pinto kungs. Es esmu no klimata ģenerāla direktorāta un uh, mans kolēģis uh, no enerģētikas ģenerāla direktorāta arī uzstāsies, jo uh, šis ir apvienotais divu ģenerāla direktorātu priekšlikums. Un mūsu mērķis ir izveidot efektīvu un iedarbīgu veidu, kā sasniegt enerģētikas savienības noformulētos mērķus. Atzinuma projekts ir um, visai īs un, un, un tāds uh, kodolīgs, bet kopumā mm, tajā sniegtais atzinums ir, ka komisijas priekšlikums iet pareizajā virzienā. Uh, Tātad par LULUCF zemes izmantošanu, zemes izmantošanas, zemes izmantošanas mājas un mežsaimniecības regulu. Es eh, domāju, ka šeit būtu svarīgi atzīmēt, ka Eh, enerģētikas apgādes eh, stabilitāte ir viens no mērķiem, kādēļ sagatavojām šo priekšlikumu, lai investoriem sniegt nepieciešamo paļāvību un drošību, lai veiktu investīcijas un nodrošinātu pārēju uz eh, zem karbona emisiju sistēmu. <clears throat> Mērķis, protams, nav komisijai piešķirt eh, milzīgas pilnvaras šajā jomā, bet izveidot uh, stabilu ietvaru tam, lai Eiropas Savienība varētu sasniegt uh, tās noteiktos mērķus klimata un enerģētikas jomā. Un tagad došu vārdu manam kolē, manai kolēģei no enerģētikas ģenerāldirektorāta uh, Pinto kundze. Liels paldies, un mēs patiešām redzam, ka lauksaimniecība ir ļoti svarīga nozare uh, Uh, veidojot enerģētikas savienības pārvaldības struktūru, un kā jūs pareizi norādījāt, uh, mums ir jāpateicas arī atzinuma autoram, Rodas kungām, par viņa ļoti uh, pamatotajiem komentāriem un konkrēti runājot par priekšlikumu noteikt precīzes un skaidras vadlīnijas attiecībā uz ziņojumu sagatavošanu, tīpaši um, biomasas izmantošanā. Jā, mēs uh, to darīsim, veidojot īstenošanas aktu, un uz tā pamata mēs arī skaidrāk uh, tehniski noteiksim to, kas tiek sagaidīts no dalību valstīm šajos ziņojumos. Tālāk par grozījumu attiecībā uz rekomendāciju statusa maiņu. Mēs, protams, atbalstām jūsu ierosinājumu stiprināt šo rekomendāciju saistošo dabu. Tātad to rekomendāciju, kas tiek sagatavotas izvērtējot dalību valstu paveikto, mēs tomēr saprotam, ka šajā gadījumā mēs runājam par Eiropas Savienības mērķiem, kuru pamatā nav e, saistoši mērķi dalību valstīm. Tieši tādēļ arī mēs aprobežojāmies ar e, to, ka mūsu novērtēšanas e, rezultātā tiek sagatavotas e, rekomendācijas, kas uh, nav uh, galēji saistošas dalību valstīm, bet, protams, mēs rezervējam sev tiesības īstenot pasākums, ja šādas rekomendācijas tiek pilnībā ignorētas un netiek iestrādāts plānos. Atbilstoši mūsu rīcībā esošai informācijai, dalību valstu parlamenti neskatīja jautājumus par pārvaldību. Varbūt, ka tas ir iekļauts citur tīrās enerģētikas pakotnē, kas tika pieņemta pagājušajā gadā, bet katrā ziņā nav uh, norādīts uz jebkādiem subsidiaritātes uh, pārkāpumiem, un mēs ļaujam dalību valstīm ta pašām noteikt, kāds būs konsultāciju process. Uh, Un vēlreiz liels paldies par jūsu darbu, un mēs ar prieku turpināsim sadarboties ar jums šajā jautājumā. Paldies! Tagad dodu vārdu deputātam Rodēm, lūdzu. Jā, paldies! Kolēģim Jāram un citiem kolēģiem vēlos norādīt, ka šis ziņojums un atzinums Eh, runā tikai par pārvaldību. Tātad būtība ir eh, meklējama atsevišķos ziņojumos un eh, par to atbildīgi likumdevēji. Dāmas un kungi, šeit mēs runājam tikai un vienīgi par pārvaldību. Tikai par pārvaldību mēs nevaram iedziļināties diskusijās par atsevišķiem specifiskiem jautājumiem. Uh, Uh, saturiskiem jautājumiem, jo, bet, ja runājam par pārvaldību kā tādu, tad šeit paužu atbalstu tam, ko teica De Castro kungs. Tas ir, ka mums ir nepieciešama maksimāla caurskatāmība. Paldies! Liels paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. jūnijas eh, pulkstens viens dienā. Tādējādi beidzam diskusijas par šo darba kārtības punktu. Nākamais punkts tika pārcelts uz nākamo agrī komitejas sēdi, un tādējādi mēs tagad pasludinu tehnisku pārtraukumu līdz sēdes turpinājumu 11.30 aizslēgtām durvīm, bet eh, komitejas sēdi turpināsim pulkstens eh, trijos, mēs tiksimies ar diviem komisāriem, bet eh, Tātad tagad lūdzu nelielu tehnisku pārtraukumu, lai pēc tam varētu turpināt ar koordinātoru sanāksmi. Lūdzu. Pan posla Agļu, bardzo prošu. Čēmen. Aņil kungs, priekšsēdētāja lūdzu noprecizēt, kad jūs gribat sākt koordinātoru sanāksmi? Cikos? Cikos sāksim koordinātoru sanāksmi? Mikrofons priekšsēdētājiem nav ieslēgts. Tūlīt atvainojos, priekšsēdētājiem nav mikrofons ieslēgts za 15.11, czyli 10.45, jeśli będzie taka zgoda. 10.45, ja koordinatoriem nav iebildumu. Nikolson kungs lūdzu. Es gribu teikt, ka mēs esam e, iekļauti citās sanāksmēs. Nu, es nezinu, centīšos būt bez 15.11. Nu, tad 11. saka priekšsēdētājs. Tātad. tad Ja jums nav iebildumu, tad sāksim koordinātoru sanāksmi pulkstens 11.